Tagad pārējām pie darba kārtības projekta. Šī 11. jūnija protokols ir izdalīts un juridiskā komiteja ir apstiprinājusi divus ziņojumus par deputāta imunitāti. AB0191-2015 nu, Ferrara un AB0192-215 nu, Cvjefka saskaņā ar parlamenta reglamenta 9. pāntu. E, šie ziņojumi e, tiks iesniegt balsošanai balsošanas seansā šodien. Uh, attiecībā uz uh, padomas un komisijas paziņojumiem par sagatavošanos Eiropadomas sanāksmei zaļo uh, Eiropas brīvās alianses grupa aicina aizstāt vienu raundu politisko grupu pārstāvju uzstāšanos ar pilnām debatēm. Tas nozīmē, ka zaļie ierosina dot vārdu ne tikai politisko grupu vadītājiem, bet arī uh, citiem deputātiem. Līdz ar to mutiskais eh, jautājums par caurskatāmību stabilitātes un izaugsmas pakta kontekstā tiktu pārcelts uz 20.30 pēc balsošanas seansa. Tagad es dodu vārdu Lamberta kungam, lai viņš izteikt savas grupas ierosinājumu. Eh, priekšsēdētājs jau atstājās pastāstīja par mūsu priekšlikumu. Pamatojums ir tāds, ka Eiropas Savienība šodien piedzīvo ļoti izšķirošu brīdi, domājot par tās nākotni. Un šajā Eh, plenāra sesijā ir eh, paredzēts apspriest un aprināt Junkera investīcijas plānu un arī Bereses ziņojumu par ekonomisko pārvaldību. Un mēs uzskatām, ka ir pamatots piešķirt vairāk debašu laika. Mēs zinām, protams, ka zālē eh, nevienmēr ir daudz deputātu, bet šoreiz šo deputātu ir daudz un arī ļoti daudz viesu zālē un šis ir tiešām izšķirošs brīdis Eiropas Savienības nākotnē. Paldies, tagad vārds Cimers kundzei uh, par šo jautājumu, lūdzu. Jā, es möchte... Jā, es gribētu manas frakcijas vārdā Filip Lamberts uh, pieteikumu, ko viņš izteica zaļo vārdā, es vēlos to atbalstīt, un es domāju, ka ievarot šo diskusiju un ievarot situāciju, kurā at atrodamies diskusijas, kuras tagad notiek parlamentā, nevajadzētu sašaurināt tādā veidā, ka uzstājas tikai frakciju pārstāvji. Mēs runāsim par Grieķiju, un es domāju, ka mums ir vajadzīgs vairāk laika, un tas ir demokrātisks signāls, un būtu labi, ja mēs dot iespēju citiem deputātiem par šo jautājumu arī izteikties. C'è qualcuno che vuole intervenire contro la proposta dell'onorevole Lamberts? Kas gribēs uzstāties pret Lamberts kunga uh, pieteikumu? Nessuno. Neviena. Vai jūs vēlaties uzstāties pret? Jā, labi, tad balsosim. Balsosim par Lamberts kunga priekšlikumu. Ja priekšlikums tiks pieņemts, tad būs uh, tādas plašākas diskusijas. Pagaidiet vēl brīdi. Tātad, ja šis priekšlikums tiks pieņemts, tad tas nozīmē, ka būs izsmeļošas diskusijas. Un uh, tad. Uh, pieprasījums, skatīsim 20.30. Ja nepieņems uh, šo um, grozījumu, tad uh, uzstāsies par šo jautājumu tikai frakcija priekšsēdētāji. Kas ir par Lamberts kunga priekšlikumu? Kas pret? Atturas. Priekšlikums viennozīmīgi noraidīts. Il risultato è palese, se volete Tā tad, ja gribat pārbaudīt, varam pārbaudīt. Sākam balsot. Hanno votato tutti? Vai visi ir nobalsojuši? La votazione è chiusa. Paldies, balsojums beidzies. Tā ir respinta. Noraidīts. Nākamais līdz ar to pēc šī balsojuma darba kārtībā uh, ir uh, sākotnēji.